What is the first? Ah, yes. Okay. Otwieram posiedzenie. Otwieram posiedzenie zawiesz. Es paziņoju, ka šī plenāra sesija tiek atsākta. Mēs atsākam 2010. gada 7. aprīlī pārtraukto plenāru sesiju. Lūdzu, ieņemiet savas vietas plenāru sēžu zālē. Esam sākuši mūsu darbu sākām darbu jau pirms dažām minūtēm, dažām sekundēm. gada 7. aprīļa sanāksmes protokols visiem ir izdalīts. Vai kādam ir komentāri par šo protokolu? Ja komentāru nav, tad šis protokols ir apstiprināts.